dimensiju, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, mēs noteikti uh, paturēsim prātā. Paldies, gribu pateikties deputātiem par uzdotajiem jautājumiem un komisāra amata kandidātei par atbildēm. Šis ir bijis garš un grūts rīts, bet tajā pat laikā ļoti interesants. Liels paldies visiem par ieguldījumu! Pirms dodu vārdu komisāra amata kandidātei noslēgumu uzrunai, aicinu Mišelu Lebruna kungu, reģionu komitejas priekšsēdētāju, izteikt eh, trīs minūšu uzrunu kā labu tradīciju šīs komitejas darbā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, pateicos eh, reģionālās attīstības komitejas deputātiem par iespēju jūs uzrunāt šorīt. Uh, komisāra amata kandidāte uzskata, ka kohēzijas politika ir ļoti būtiska un uh, pašvaldības, ko mēs pārstāvjam, pārstāvam, saņem 70% no struktūra fondu līdzekļiem un tos pārvalda. Un patiesībā uh, komisija darbojas kā starpnieks starp Eiropas institūcijām un uh, pašvaldībām. Un es gribētu runāt par to, ka reģi, uh, kādas ir svarīgākās punkti reģionu komitejas izpratnē. Tātad ir jāies jāizstrādā jauna reģionu izpratne stratēģijā Eiropa 2020, un tas arī atspoguļojas Baltajā grāmatā, runājot par to, kādai jābūt ir uh, šai politikai pēc 2020. gada. Un Eh, būtu nepieciešama arī baltā grāmata par pilsētu darba kārtību. Ir jāparedz eh, urbānā, ja pilsētu dimensija visās Eiropas Savienības eh, politikās periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Šeit ir runa par 350 miljārdiem eiro, un mēs turpināsim komisāra Hāna uzsākto darbību. Reģionu komiteja ir gatava sadarboties ar Eiropas komisiju. Jautājums, ko esat paredzējusi darīt, lai uzlabotu fondu absorpciju reģionālajās un vietējās pašvaldībās? Esam gatavi šo jautājumu apspriest arī reģionu komitejas Koter komisijā nākamnedēļ. Tāpat mēs Turīnā pieņemtajā e, rezolūcijā e, prasījām samazināt līdzfinansējumu, ko sniedz pašvaldības e, īstenojotajās programmās. Mums ir uh, jāizmanto elastību, lai veicinātu izaugsmi tajās reģionos, kur, uh, kur ir visvairāk cietuši no krīzes un kur atrodas uh, nopietnās grūtībās. Tāpat ir jāīsteno uh, tāda politika, ka jāskaidro pilstoņiem, uh, kā viņu dzīvi ietekmē Eiropas Savienības īstenotā politika. Un es domāju, ka atvērto durvju dienas, ko mēs organizējam, ir unikāla iespēja to darīt. Un viss noslēgumā, kaimiņa attiecību politika. Reģiona komiteja uztur kontaktus ar mūsu austrumu kaimiņu valstīm un vidusjūras reģiona dienvidu valstīm Un mēs stiprinām sadarbību ar vietējām un reģionālām pašvaldībām, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Es augstu vērtēju, kandidāts kundze, jūsu vēlmi kļūt par pilsētu un reģionu vēstnieci Eiropas komisijā un īstenot ar uh, apņēmību kohēzijas politiku varat rēķināties, ja jūs tiksiet iecelti šai amatā, par ko es nešābos, ar reģionu komitejas atbalstu šīs politikas īstenošanā un uh, īstenojot mums tik tuvo daudzlīmeņu pārvaldības principu. Paldies, Paldies Lebrun kungam. Tagad gribētu aicināt Krecu kundzi, komisāra amata kandidāti, e, teikt noslēguma vārdus ne ilgākā 5 minūtes, lūdzu. Paldies, es izteikšos īsāk, jo es zinu, ka es savās atbildēs pārsniedz man atvēlēto laiku. Šiem noslēgumu uzrunai bija sagatavojis kaut ko par kohēzijas politiku, bet mēs jau trīs stundas par to esam runājuši. Tādēļ es gribētu dalīties dažās domās ar jums. Man tas bija ļoti emocionāls pasākums, jo esmu šeit strādājusi astoņus gadus. Vispirms kā novērotāja gadu pirms Rumānija iestājās Eiropas Savienībā, un es atceros pirmo dienu, kad ienācu parlamenta ēkā un kādas bija mans izjūtas, kad pirmo reizi kļuvu par Eiropas parlamenta pilntiesīgu deputāti. Uh, Gribu teikt, ka man šodien bija daudz grūtāk uzstāt, būtu bijis daudz grūtāk uzstāties, ja nebūtu šī milzīgā pieredze, ko guvu astoņu gadu laikā Eiropas parlamenta deputāte. Domāju, daži no jums mani jau zina, esmu tieši tāds pats cilvēks kā līdz šim un uzturēšu eh, savas attiecības tieši tāpat kā līdz šim, it īpaši ar šo īpašo komiteju augt vērtējot jūsu milzīgo pieredzi un vienmēr būšu gatava un priecīga apmainīties ar viedokļiem, lai mēs pieņemtu lēmumus kopīgi, jo es domāju, ka ir ļoti svarīgi strādāt kopā pilsoņu interesēs. Tā kā esmu pārliecināta, ja tikšu apstiprināta amatā, tad eh, noteikti mēs eh, varēsim arī kopīgi cīnīties par vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalību valstīm. Un man vienmēr būs prieks būt šeit. Ikreiz pēc tam, kad jūs vēlēsieties to. Un, protams, tas tad, ja jūs vēl lemsiet par labu manam turpmākajam liktenim komisāra, komisāras amatā. Paldies! Thank you. Thank you, Mrs. Kretsu. Thank you all the members. Paldies Kretu kundzei, paldies visiem deputātiem. Pirms eh, noslēdzu šo sēdi, gribu pateikt, ka koordinātoru novērtēšanas sanāksme notiks šodien aiz slēgtām durvīm no pulkstens vieniem līdz diviem telpā 4B001. Sēdes lēdzu. Paldies!